Jāsaka, šie jautājumi prasa ne tikai tīri tehnisku risinājumu. Un gal galā, manuprāt, rezolūcija labs kompromiss, un mēs to atbalstam. Paldies! Paldies! Eiropas brīvības un demokrātijas frakcija pārstāvēs Beldera kungs. Paldies priekš!